Sorry to, sorry Silvija Vona, we'll, we'll begin now. Kolēģi, ar jūsu laipnu atļauju sāksim darbu. Pagaidām zālē ir eh, divi deputāti. Kolēģi, vakardienas darba kārtību mēs nedaudz grozījām, tādēļ sāksim ar desmito darba kārtības punktu. Uh, cīņa pret krāpniecību un bezskaidras naudas līdzekļu viltošanu. Mūsu referente ir Silvija Ivona Kaufmane. Okay, so, um, Silvija Ivona, apologies for the short wait, and if you, if you could present your... Silvija, lūdzu, ja jūs varētu mūs iepazīstināt ar šo ziņojumu, tas būtu ļoti jauki. Paldies priekšsādātāja kungs, labrīt kolēģiem! Mēs dzīvojam ļoti mainīgos laikos, tas ir izskaidrojams arī ar digitalizāciju. Tas ļoti spēcīgi arī ietekmē to, kā mēs norēķināmies par dažādiem produktiem un pakalpojumiem. Kredītkartes, pārskaitījumi, tiešsaistē, virtuālā valūta, tie ir aizvien izplatītāki maksāšanas līdzekļi. Uh, Protams, tie pievilina arī noziedzniekus. Saskaņā 2013. gada rādītājiem Eiropā eh, viltotu kredītkaršu izmantošana ir uh, maksājusi ap, aptuveni pusotru miljārdu eiro, un tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Līdz šim uh, mums nav pieejami statistikas dati par šo krāpniecības apjomu visā Eiropā par cik lielām summām mums jārunā. Ir sevišķi krāpniecība internetā ir ļoti izplatīta, un, protams, ka upuriem un noziedzniekiem nevienmēr ir jāatrodas vienā valstī. Internets nepazīst robežas. Tas, protams, arī sagādā liels grūtības izmeklēt šos noziegumus. Un, protams, krāpnieki un noziedznieki ir ļoti atšķirīgi un arī viņu izmantotie negodīgie līdzekļi. Eiropas Savienība vēlas noteikt minimālos standartus un arī uh, traktēt tos kā krimināla pārkāpumus. Ir uh, 2001. gada padomas pamatlēmums, bet, eh, protams, ka šis lēmums ir morāli novecojis, domājot kaut vai par tehniskās attīstības tempiem. Ietekmes izvērtējumā un priekšlikumā komisija ir uzskaitījusi vērtīgus argumentus, lai varētu pamatot pašreizējās uh, direktīvas pārstrādi. Priekšlikumā tiek runāts arī par aptvērumu paplašināšanu ņemot vērā nu, norēķinus ar virtuālu valūtu, kriminālu noziegumu sastāvu saskaņošanu, it sevišķi runājot par noziedzību internetā, kā arī paredzot minimālus soda mērus. Komisijas Jārunā, protams, arī par uh, upuru definīciju un uh, palīdzības atbalstu piedāvāšanu upuriem. Manuprāt, komisijas priekšlikums ir ļoti labi pārdomāts. Labāka sadarbība starp uh, izmeklēšanas iestādēm, protams, ir izšķirīgi svarīga, lai varētu labāk izmeklēt noziegumus, kam nav vairs tādu fizisku robežu. Tā labāk varētu atklāt noziegumus un Eiropā vajadzētu turpmāk labāk apkopot statistiku par to, cik liela ir šī krāpšana ar bezskaidrs naudas līdzekļiem. Es piedāvātu atbalstīt šo priekšlikumu, jo tas ir arī ļoti svarīgs solis uz priekšu, domājot par Eiropas Eiropas krimināla tiesību lisabonizāciju. Kā referente gribētu papildināt komisijas priekšlikumu, to padarīt vēl uh, stabilāku, stingrāku. Esmu arī sagatavojis vairākus grozījumus sīkāk pievērsīšos pieciem no tiem. Pirmām kārtām labāks atbalsts upuriem. Ja jūs esat uh, cietis, uh, ja jūs kredīt, ja, ja jūs esat cietis kredītkartes viltošanas rezultātā, tas uh, citreiz pat var nozīmēt jūsu sla labās slavas aptraitīšanu. Uh, un radīt citas problēmas. Otrām kārtām ziņošanai par kriminālu noziegumiem jānorisinās vienkāršāk, tajā skaitā ievē, ievietojot, izveidojot tādu tiešsaistē uh, noziegumu paziņošanas portālu. Trešām kārtām Eiropol un Eirodžust arī ir jāsadarbojas, lai labāk varētu uzsvērt šo Eiropas papildvērtības dimensiju. Ceturtkārt Ja runājam par jaunām tehnoloģijām, uh, E, e, mums ir labāk jāinformē arī patērētāji, lai viņi varētu drošāk justies internetā un labāk arī būt bruņoti pret šādiem noziegumiem un krāpniecības mēģinājumiem. Piektām kārtām ir jārīkojas tādēļ uh, regulas īstenošanai, ieviešanai dalībvalsts likumdošanā ir jānorisinās ātrākā laika posmā, un mēs piedāvātu jau pēc četriem gadiem izvērtēt uh, izvērtēt šo likumdošanu. Priekšsēdētāji noslēgumā ļoti svarīga piezīme. Komisijas priekšlikuma otrajā pantā tiek runāts par definīcijām, proti par visām definīcijām, kas ir svarīgas šīs direktīvas kontekstā. Lai panāktu saskaņotību ar uh, jau spēkā esošo likumdošanu ES, mēs vienojāmies ar atbildīgo komiteju EKON ka Lībe komitejā mēs neiesniegsim vai nepieļausim grozījumus par otro pantu. Anti-naudas atmazgāšanas definīcijas ir paredzēts pārņemt, lai otrais pants varētu arī uh, pārņemt uh, tās definīcijas, kas ir minētas anti-naudas atmazgāšanas direktīvā. Runājot par datumiem. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 11. aprīlim, 2017. 25. un 26. aprīlī mēs jau vēlētos apspriesties par grozījumiem. Ja tas viss norisināsies kā plānots, 25. jūnijā jau varētu balsot komitejā. Priekšstādātā kungs, tas pagaidām viss no manas puses. Paldies! Paldies, Silvija Ivona. Pēdējais uh, punkts attiecībā uz procedūru es nedaudz precizēšu. Otrais pāns komisijas priekšlikumā ir ekona komitejas pārziņā dažādu uh, norēķinu veidu definīcijas tur ir atrunātas, līdz ar to neviens grozījums, kas attieksies uz otro pantu, netiks likts uz balsojumu šeit. Gribēju to vienkārši vēlreiz atgādināt kolēģiem. Vai ānu referenti, kas ir klāt zālē, vēlētos kaut ko pateikt Melo Monkungs? Priekšsēdētāji, Mēs atbalstām komisijas piedāvāto priekšlikumu, kas ir mūsuprāt ļoti svarīgs. Un tas paplašina Eiropas pasākumus, eh, lai mēs varētu nodrošināt šo pasākumu veiksmīgu izdošanos. Mēs apsveicam referenti sakarā ar sagatavoto tekstu un runājot pār mehānismu veidošanu, kas uh, atvieglo informācijas apmaiņu un ko komunicēšanu, kā arī īsākus termiņus direktīvas uh, transponēšanai šajā sakarā mēs apsveicam referenti un mēs nāksim klajā ar grozījumu priekšlikumiem, eh, kurus ceram, kā referenti uzskatīs par noderīgiem, lai novestu darbu līdz galam. Paldies! Eva Žulī, paldies priekšsēdētājiem! Pirmkārt, vēlos pateikties Silvijai Kaufmanai par sagatavoto ziņojumu, kas ir lielisks eh, pamats turpmākajam darbam, un šī jaunā direktīva ir nozīmīga, lai varētu efektīvi cīnīties pret krāpšanos Eiropas līmenī, kā jau jūs to norādījāt. Iepriekšējais ietverlēmums nebija pietiekami ņēmis vērā virtuālo maksāšanas līdzekļu attīstību, tāpēc ir laiks to reformēt, un es atbalstu jūsu skatījumā pamatpunktus Eiropolu un Eirojusts iesaistīšanās, kā arī nozīmīgāku upuru aizsardzību. Tas ir ļoti nozīmīgi, un mums jau pirms gadiem vajadzēja domāt par to. Tāpat arī mēs redzam, ka e, realitātē netiek reprimēta e, šāda noziedzība Un pamatdoma ir izveidot tiešsaistes ziņošanas iespēju par pārkāpumiem. Tomēr atsevišķos aspektos ir nepieciešami precizējumi vai papildinājumi. Piemēram, mēs varētu aicināt izveidot Eiropas finanšu izlūkošanas dienesta vai grupas izveidošanu. E, tālāk ir zinām problēma ar ziņošanas termiņiem, ko jūs jau norādījāt, un es gribētu, lai mēs varētu visdrīzākajā laikā sagatavot nepieciešamos kompromisus. Paldies! Paldies, Korākungs! <clears throat> Grazie, prezidente. Vai innanzitutto ringrazio. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos eh, referentei par veikumu, kā arī komisijai par sagatavoto priekšlikumu, kuru mēs atbalstām tieši tāpat kā referents ieteikumus. Mēs uzskatām, kā ar šo tekstu varēs nopietni vērsties um, vērsties pret um, krāpnieciskām darbībām, tas ir nozīmīgi, kā arī ziņojuma projekta sakarā Daudziem punktiem var piekrist, konkrēti diviem, kas ir ļoti nozīmīgi. Eh, vairāk atbalstu upurim un lielākā palīdzība, protekcija, kā arī informatikas pārkāpumu par to ziņošanu par tiem tiešsaistē. Tāpat ir jāmaina direktīvas transponēšanas termiņu no 24 līdz 12 mēnešiem un tāpat ir jāiesniedz, jāparedz Eh, pierādījumu iesniegšanas sistēma, kas nedrīkst būt pārāk dārga, kā arī kritērija, lai varētu noteikt atbilstošo jurisdikciju ar skaidru hierarhiju, kā arī jāņem vērā jurisdikcijas negatīvās sekas, jo var, var izrādīties, ka neviena dalībvalsts neizrādās kompetente Jūs runājāt par eirojust, bet tas ir mazāk efektīvi e, hierarhijas ietvaros, un, protams, es esmu gatavs sadarboties, lai varētu sagatavot visefektīvāko tekstu, lai cīnītos pret šiem pārkāpumiem, kuri sociālajā ziņā ir ļoti bīstami. Paldies! Paldies tagad, Žadovska kungs! Paldies, Klod! Paldies uh, Silvijai par prezentāciju, par uh, labi paveikto darbu. Man ir uh, vairāki grozījumi par uh, precīziem punktiem. Tas gan nav uh, politiska apsvēruma dēļ vienkārši gribētu uh, vairākas detaļas tekstā precizēt bet es um, jūsu uzņemtajam virzienam pilnībā piekrītu. Ļoti labi, ka jūs pieminat arī labāku atbalstu upuriem. Es negribu visu pateikt to jau atkārtot. Esmu arī noskaņots uh, sniegt savu ieguldījumu, lai labāk varētu aizsargāt šīs uh, organizētās noziedzības upurus. Liels paldies Silvijai! Paldies! Paldies! Silvijā jūs redzējāt, cik slavinošs vārds mums vēl tie ēnu referenti, jūs vēlatos vēl noslēgumā rēģēt? Paldies, lakoniski priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, visiem kolēģiem, kas izteicās. Īpaši liels gandarījums man ir par to, ka visi pieminēja upura aizsardzību. Parlamentam tas ir uh, ļoti svarīgs jautājums. Protams, ir nepieciešama arī attiecīga hierarhija, ir jāprecizē pilnvaras, kompetences, jāiesaista eiro just un, protams, ir jāizvairās no pārklāšanās, pārklāšanās pārpratumiem starp dalībvalstīm ir jābūt arī noteiktām judikatūra robežām. Liels paldies ēnu referentiem, man nepacietību gaidīšu jūsu grozījumus. Ceru, ka tādā labā sadarbības garā mēs arī nonāksim pie labas teksta versijas. Paldies! Silvija Ivona. Es sapratu, ka arī komisija vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi arī mēs vēlētos uzteikt šo ziņojumu, kā arī tos grozījumus, kas attiecas uz uh, labāku, spēcīgāku atbalstu upuriem. Ja mēs runājam par obligātu ziņošanu attiecībā uz krāpšanu, tas mums uh, rada nelielas raizes, pieminot arī ieinteresētās puses gan no publiskā, gan uh, privātā sektora. Tas, uh, eh, mūsuprāt, varētu radīt patiešām pārāk lielu nastu gan nozarei, gan arī iestādēm. Es nezinu, cik uh, reāls būs šis uh, sausais atlikums, uh, papildvērtība. Ir jau tehnoloģija direktīva, kas garantē pietiekami labu tiesvedību attiecībā uz cīņu pret šādu veidu krāpniecību. Paldies un um, priecājamies arī par turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies Silvijai arī un. Uh, Paldies kolēģiem. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 11. aprīļa, pulksten 17.00. Tagad varam ķerties pie 11. darba kārtības punkta, bet ir arī jāpagaida, lai pie mums ierastos leģērīkungs. Viņš vēl nav klāts. Kolēģi, ja jums nav pretenziju, mēs līdz 9.45 varētu uh, ievērot nelielu pārtraukumu, un tad mēs sāksim ar 11. darba kārtības punktu. Please, uh, Lūdzu, atgriezieties 9.45. Paldies!

a bit boring and you were getting a bit stressed. Jā, diezgan nomierinoši šī mūzika bija. Tā tad, kolēģi, paldies par pacietību, Ležērī kungs ir ieradies un arī pamatiesību pārstāvis no Frontex Fernandes kungs arī ir ieradies. Tātad, kolēģi, ja jūs varētu apsēsties savās vietās, uzklausīsim mūsu viesus. Vispirms būs video prezentācija, tāpēc arī bija šī mūzika. Tātad būs īsa video prezentācija, un pēc tam uzklausīsim Ležērī kunga prezentāciju. Viņš pievērsīsies galvenokārt Temis eh, operācijai, kas ir. Eh, tātad viņš sniegs jaunāko informāciju par tēmis operāciju. Bet kā parasti kolēģi varēs uzdot pēc tam jautājumus eh, par eh, Frontex robežu un krastapsardzes aģentūru. Vēl viena lieta, ko gribēju minēt, ir tas, ka koordinatori norādīja, ka mums vajadzētu arī ielūgt aģentūras pamatiesību pārstāvi Fernandes kungu Un eh, mūsuprāt, tas tiešām ir svarīgs aspekts šodienas sanāksmē. Un eh, Fernandes kundze sniegs arī īsu uh, prezentāciju un arī ir gatava atbildēt uz jautājumiem. Tas ir tāds papaldi, papildinājums tam, ko teiks Ležērī kungs. Tātad uh, es apzināti izteicu ļoti īsus ievadvārdus, lai varam ķerties pie šī jautājuma. Un sāksim ar video. Paldies, lūdzu, Ležērī kungs, jums vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, godātie parlamenta deputāti. Jūs noskatījāties šo video, un uh, tas apkopo uh, galvenās temis operācijas iezīmes, un es gribētu atgriezties pie paša sākuma šai operācijai. Gribu atgādināt, ka Eh, kopīgi ar dalību valstīm esam veikuši pasākums, un jo īpaši ar Itālijas iestādēm. Tas sākās 2017. gada vasarā. To pieprasīja Itālija, bet uh, arī mūsu pašu atzinumi norādīja, ka migrācijas um, tendences uh, mainījās un organizētās noziedzības uh, Uh, tendences mainījās tātad no Grieķijas uz Itāliju bija uh, tieši uh, uh draudz dro, drošības apdraudējumu un uh, narkotika kontrabandu un terorisma draudi, um, jo uh, bija daudz, kas ieradās un netika pārtverti arī Sīrijas un Irākas un Dāļu situācijas dēļ. Šā gada 1. februārī tēmis operācija uh, Uh, tika oficiāli uzsākta. Un uh, tas ir daļēji iepriekšējā turpinājums un uh, jaunu koncepciju kombinācija. Es sākšu ar to, ko mēs turpinām pēc Traitona operācijas. Pirmkārt, glābšana jūrā un meklēšana jūrā ir daļa no mandāta un temis mērķiem. Frontex izmantotie uh, līdzekļi tiek nodoti koordinācijas centra rīcībā, kas strādā jūrā, nav nekādu ierobežojumu. Tātad mūsu darbības eh, zona neierobežo eh, geogrāfiski glābšanas operāciju teritoriju. Mēs darbojamies tā sauktajā hotspotā Itālijā, tas ir tātad uz uh, eh, sauszemes, lai palīdzētu Itālijai uh, informētu uh, migrantus, noņemtu pirkstu nospiedumus, uh, bet arī, uh, lai uh, neaizsargātākie cilvēki tiktu novirzīti tālāk uz EASO vai um, otra līmeņa drošības pārbaudēm, kurus īstenotu Eiropols vai um, Itālijas policija iegadījumā mūsu uh, ierēņiem ir uh, bāžas par drošību. Un Ir arī cieša koordinācija ar uh, Sofija formātu. Uh, tā tas bija arī jau 2015. gadā Tritona operācijas ietvaros. Tātad tie ir elementi, kas turpinās pēc šīs operācijas. Jauni um, aspekti tēmis ir sekojošie. Gribētu atgādināt jums, ka mēs uh, Eh, attīstām krasta apsardzes eh, funkcijas saskaņā ar mūsu jaunāto, jaunāko mandātu un um, gūstot mācības no pilota operācijas krasta apsardzes jomā, esam tagad izstrādājuši tādu spēcīgāku krasta apsardzes aktivitāšu koncepciju, pievēršoties galvenokārt tiesību sargāšanas aktivitātēm. Protams, arī tas viss ir kombinēts ar meklēšanu un glābšanu. Bet atgādināšu arī to, ka pagājuši gadu uh, bija uh, apmēram 800 ziņojumi par aizdomīgiem kuģiem, un uh, arī ar EMSA esam strādājuši kopā piesārņošanas gadījumos. Tātad esam apkopojuši gūto pieredzi kapsētas veidošanas jomā krasta apsardzes pienākumus pildot. Un balstījāmies arī uz pieredzi, kuru guvām kā tiesības sargājoša institūcija narkotika komertumans apkarošanā. Itālija, Albānija, Grieķija, tā ir tā teritorija, kur to darījām, un tāpēc mēs arī mūsu drošības un tiesības sargājošās aktivitātes um, pievērsāmies tur galvenokārt šim reģionam. Mēs arī te mēs balstījāmies uz gūstājām mācībām no uh, daudz um, uh, līmeņu, daudz. Uh, tātad funkcionālās gaisa novērošanas, un mums izdevās konstatēt plūsmas, kas pirms tam netika konstatētas, un tas bija nozīmīgi daudzu iemeslu dēļ. Nedetektētas migrācijas plūsmas, jo īpaši no Tunisijas un Alžīrijas. Uh, Eh, zināmas drošības bāžas arī bija, kas bija saistīts ar eh, šo neierasto plūsmu, kas nāca no Tunisijas un Alžīrijas, kas līdz tam netika atklāta, un, protams, arī citas aktivitātes, piemēram, nelegālā zvēja un eh, narkotika kontrabanda. Mēs arī izstrādājām un īstenojām temis operācijā uh, Uh, uz Itālijas uh, salām um, sauszemes robežu novērošanu, piemēram, termo uh, vi, um, vizualizācijas um, uh, aprīkojumu, piemēram, uh, ja cilvēki ierodas Itālijā. Un tad mēs arī grozījām uh, operacionālo jomu. Tas, protams, notiks saskaņā ar Itālijas iestādēm, kā jūs zināt, tad saskaņā ar regulu aģentūras izpildu direktors eh, paraksta operacionālo plānu, bet viņam ir jānodrošina, lai uzņemšanas dalībvalstu iestādes eh, piekrīt, un šajā gadījumā bija jāpanāk Itālijas eh, valdības piekrišana. Tātad mēs uh, paplašinājām šo darbības jolu teritoriju no mm, Sardīnijas rietumkrasta līdz Adrijas jūrai. Pievērsāmies arī Rietumbalkānu reģionam, bet pēc Itālijas iestāžu pieprasījuma mūsu darbības teritorija nepārklājas ar deklarēto Maltas eh, glābšanas un meklēšanas zonu, un pēc Itālijas pieprasījuma arī tas nepārklājas ar Lībijas glābšanas un meklēšanas zonu. Varbūt atcerēsieties, ka pagājuši gad eh, bija šī te deklarētā Lībijas eh, glābšanas un eh, meklēšanas zona, un mēs nepārklājamies teritoriāli ar šīm zonām. Mēs arī um, ņēmām vērā gūto pieredzi, ieviešot uh, personas datu vākšanas noteikumus. Jūs zināt, ka Frontex uh, tagad uh, ir atļauja e, iegūt un apkopot e, personas datus, piemēram, informējot, informācijas, e, informējot migrantus pie robežām. Tātad mēs tagad uzkrājam datus un dalāmies ar tiem, ar nacionālajiem policijas dienestiem visās dalībvalstīs, ja ir krimināla izmeklēšana, protams, arī ar Eiropolu, kas ir mūsu galvenais partners šajā jautājumā. Uh, Tātad tādā veidā pakāpeniski mēs eh, nonācām pie šī jaunā operacionālā plāna, pie jaunās operācijas temis, un šis jaunais nosaukums labāk atspoguļo eh, to, ka šeit ir eh, pievēršanās vairāk tiesību sargājošiem jautājumiem, jo temis, temīde ir tātad tieslietu dievība. Uh, Un tā pašā laikā mēs arī attīstām krasta apsardzes funkcijas, kas, eh, protams, atbalsta arī glābšanas un meklēšanas aktivitātes. Un tagad var apkopot dažus rezultātus un eh, kāda tad ir aina šogad. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka ir skaidrs, eh, operacionālajā plānā tas ir ļoti skaidrs, ka pēc trim mēnešiem, pēc temis ieviešanas būs novērtējums. Itālijas iestādes un Frontex vienojās, ka ir nepieciešams uh, izvērtēt jau pēc trim mēnešiem šo operāciju, ne, negaidot gadu. Tas nozīmē, ka māja sākumā mēs kopā ar Itālijas iestādēm šo novērtējumu veiksim. Šogad uh, kopš 1. janvāra um, ir apmēram 6000 nelegāli ieceļojušo, kas ir pārtverti uh, vidusjūras centrālajā daļā, tas ir mīnus 62%, ja salīdzinām ar pagājušo gadu. Lībija, un tā ir um, interesanta attīstība, uh, tā ir uh, izcelsmes valsts tikai 71% gadījumu. Uh, Pagājušajā gadā tie bija vairāk kā 95%. Kāda ir atšķirība? Atšķirība ir tā, ka šobrīd Tunisijas uh, izceļotāji sastāda 21% no pārtvertajiem ieceļotājiem. Uh, Tātad no Turcijas uz Itāliju tie ir 5%, Alģerija 2%, Grieķija no Grieķijas uz Itāliju 2%. Un bija pat viens gadījums no Melnkalnes. Pāragri teikt, vai tas ir tikai tāds uh, pastāsts, vai tas tomēr ir mēģinājums uh, izstrādāt uh, jaunu migrācijas ceļu no Rietumbalkāns uz Itāliju, uz Itālijas uh, kontinentālo daļu. Uh, Ko mēs varam pateikt? Runājot par valsts piedarībām. Tad pirmajā vietā ir eritrejieši, gandrīz 1500 šogad, un otrajā vietā pēc skaita, kas ierodas Itālijā, ir tunisieši, Gadrīz 1200. Tad ir Nigērija, Pakistāna, Lībija. Tas ir eh, jaunums, ka ir arī Lībijas migranti un arī no Kotivāras. Es paraudzījos arī uz eh, glābšanas un meklēšanas skaitļiem kopš šā gada sākuma. Frontex ir bijis iesaistīts 23% eh, glābšanas un meklēšanas gadījumu tas ir incidentu skaits um, un arī um, atrasto cilvēku skaits ir 23%. Tāds pats īpatsvars kā 2017. gadā. Tātad Frontex ir veicis 23% glābšanas un meklēšanas operāciju šogad. Protams, tas nav galīgais novērtējums, jo, kā jau es teicu, uh, aprīļa beigās mums būs kopā ar itāļiem tas jāizvērtē. Gribēju tikai norādīt, ka cīņā pret narkotikām mums ir bijis ļoti veiksmīgs pārtveršanas gadījums pirms trim dienām. 550 kg marihuānas tika pārtvērti um, temis ietveros. Uh, Tās bija lidmašīnu starpniecību, lidmašīnu patrulēja netālu no Pulī, Puglīs, tātad Itālijas dienvidos pretī Albānijas e, krastiem, un e, viņi konstatēja aizdomīgu e, uzvedību un koordinējoties ar Itālijas tiesību sargājošajām iestādēm veica šo pārtveršanu un narkotiku kontrabandisti tika arestēti. Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka mēs cieši novērojam tēmijas ietekmi uz uh, glābšanu un meklēšanu un konstatējam, ka patiesībā tēmijas koncepcija un šī operācija atbilst šai sarežģītajai vidusjūras videi. Uh, tagad ir uh, atkal mainījušies migrācijas ceļi, piemēram, kā jau es minēju, Tunisija ir jaunums, bet tas nav vienīgais eh, jaunums. Ir eh, elastīgākas organizētās noziedzības grupas, ir eh, noziedzības karteļi, kas darbojas dažādās jomās - cilvēku kontrabanda, narkotiku kontrabanda, dažkārt pat iesaistoties citās nelikumīgās aktivitātēs, kā piemēram ieroču kontrabandā. Uh, un tā tālāk. Un aizvien vairāk un vairāk uh, kontrabandas aktivitātes ir uh, ar muitas uh, raksturu, muitas nozīmi. Un tātad tā ir šī tā krāsta apsardzes funkcija, kas mums tagad ir integrētās robežpārvaldības ietvaros. Negribu to pārspīlēt, bet mēs visi apzināmies, ka drošības uh, riski un terora draudi nav zemāki nekā pagājušajā gadā vai pirms diviem gadiem. Mums ir jānodrošina, lai um, nepamanīti nelegāli robežu čēršošanas gadījumi nenovērt pie drošības riskiem. Lielas paldies, un tagad uh, es domāju, ka ir uh, laiks aģentūras uh, pamatiesību pārstāvēji izteikties no savas perspektīvas, ja jūs ļausiet priekšādā. Liels paldies! Yes, and just to explain to colleagues. Uh, Kolēģiem ziņoju, ka Fernandes kundze ir pirmo reizi Lībe komitejā šķiet. Nē, pirms kāda laika jau viņi mūs ir apmeklējis. Tagad vārds jums, un pēc tam būs vārds debatēm. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uzaicinājumu uzrunāt Eiropas parlamentu Lībe komiteju. Man ir liels gods uzstāties kā aģentūras neatkarīgam konsultantam. Man ir lūdza ziņot par trim jautājumiem - sūdzība mehānismu darbība, par to daudz runāja parlaments, veidojot jaunos noteikumus par krastapsardz aģentūru, otrkārt par pamatiesību situāciju operācijās, un es mēģināšu pieturēties pie šādas kārtības. Tagad runājot par sūdzību mehānismu. Tas tika izveidots robežu un krasta apsardzes aģentūrā 16. gadā, un tas ir pirmkārt kā monitoringa mehānisms pamatiesību ievērošanai, un tas dod iespēju personām, kuras skar aģentūras darbs, sūdzēties par pamatstiesību pārkāpumiem tiesās. Kad mēs saņemam sūdzību, mēs pārbaudam pieņemamību, mēs neskatām pierādījumus, mēs, bet tikai formāli skatām, vai tā ir pieņemama vai attiecīga aktivitāte ir notikusi, vai tas atbilst Frontex darbības jomai, un tālāk šos, šīs lietas nosūtam vainu uz attiecīgās aktivitātes dalībvalsts vai izpildu direktoram, atkarībā no tā, kurš ir piemērotāks eh, saņēmējs. Katrā ziņā direktors, ja kurā gadījumā saņem kopiju. Un tālāk mēs pētām lietu sīkāk, lai to konsolidētu vai slēgtu. Un pašreizējā periodā jau ir vairākas lietas, kuras ir uzsākt šajā mehānismā. Mēs esam izveidojuši lietu pārvaldnieku, un mūsu tīmekļu vietnē ir formulārs, kas ir saskaņots ar pamatiesību aģentūru. Tāpat arī mēs esam izstrādājuši noteikums, un mēs esam izveidojuši karti ar uh, atbildīgajām amatpersonām dalībvalstīs. Mēs esam izplatījuši formulāru un materiāls apz, apziņas um, nodrošināšanai bēgļu izkāpšanās vietās kā arī esam pārtulkojuši materiāls desmit valodās. Tāpat arī mēs esam izstrādājuši mehānismu, kas nodrošina tiešu piekļuvi sūdzību iesniegšanai tiešsaistē. Nav vairs jāraksta un jānosūta sūdzība. Līdz šim mēs esam saņēmuši 90 sūdzības no tām piecas bija pieņemams un attiecās uz uh, patvērumtiesību pārkāpumiem. Uh, taisnīgu tiesu, palīdzības sniegšanu un vienā gadījumā runa par bērnu tiesībām. Trīs lietas no piecām ir atvērtas un gaida izvērtējumu no pamatiesībām atpersonas un vienā gadījumā pamatiesību koordinators ir apliecinājis, ka turpinās šo lietu izmeklēt kopā ar dalību valsti. Vairākos gadījumos ir un par aktivitātēm, kas neietilpa aģentūras mandātā vai vai tas attiecas uz aizturēšanas nosacījumiem, uz mēdīju eh, jautājumiem par eh, lēmumu pieņemšanu, kur cilvēki pilnīgi leģitīmi jautā, kāpēc lēmums nav pieņemts, vai gala lēmumu par eh, atpakaļ nosūtīšanu un apelāciju, bet tas vairs nav Frontex kompetencē. Un visos šajos gadījumos pamatiesību uh, Eh, koordinators nosūta to uz nacionālo sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī ombudiem dalību valstīs vai organizācijās, kuras atbalsta šāda uh, veida izmeklēšanas. Uzsveram to, ka kā lietu izvērtēšanu veicam mēs, un šeit nav nepieciešama jurista dalība. Es gribētu atbalstīt konsultatīvā fóruma da ieguldīto darbu, esošo noteikumu pārskatīšanu, kā arī to, ka ir jānodrošina iespēju iesniegt sūdzību tiem, kuriem šāda iespēja nepieciešama. E, pār operatīvajām jomām, lai gan termiņš ir ļoti īss, mēs konsultējamies ar visiem operatīvajiem ziņojumiem un ievērojot termiņus, kurš, kā jau es sacīju, ir ļoti īs, bet mēs sagatavojam savus komentārus. Tas ir svarīgs uzdevums, jo mēs mēģinam iekļaut arī novēršanas pasākums eh, pamatiesību pārkāpumiem. Mūsuprāt, operatīvie plāni ir būtiski, un mēs strādājam pie tehniskā līmeņa informācijas, kas varētu būt nozīmīgs, lai varētu garantēt pamatiesību ievērošanu. Kā jau izpildu direktors norādīja par op noteikumu paredz, kā atbalsta mehānisms personām, kas ir jānodod kompetentām nacionālām iestādēm, ir izstrādāts, un šīs pasākums jau ir noticis divas reizes pagājušajā gadu un šogad, un mēs izvērtējam to, vai ir nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju. Tāpat mēs esam iecerējuši sagatavot instrukcijas un informāciju par sūdzību mehānismu amatpersonām, kuras strādā uz vietām, lai tie varētu informēt par šādu mehānismu. Runājot pār pamatiesībām operatīvajos apgabalos, piekļuve pamatiesībām ir izaicinājums pats par sevi, nereti šeit ir sarežģītais bezvalstnieku jautājums. Un šeit ir izstrādāts rīks piekļuvai patvērumam, un mēs gatavojam operatīvos brīfingus. Nesen mēs sākām pievērst uzmanību dzimumu un bērnu tiesību jautājumiem ar specifiskām instrukcijām operatīvajām darba grupām. Bērnu lietu gadījumos mēs esam izstrādājuši vadlīnijas eh, lidostu darbiniekiem, kā noteikt šādus bērnus riska grupā un kā tos nodot bērnu tiesību aizsardzības uh, iestādēm. Protams, visos gadījumos vislabākajā vārda, eh, veidā ņemot vērā bērnu intereses. Mēs esam izstrādājuši rokas grāmatu arī sauszemes robežām, un mēs testējam to temis ietvaros. Pār dzimumu līdztiesību runājot, mēs vairāk aicinām piesaistīt sieviešu dzimuma amatpersonas, kas strādātu galvenokārt ar cilvēku kontrabandas jautājumiem, un mēs sadarbojamies ar direktoru, lai op varētu īstenot šo ieteikumu. Tāpat arī konsultatīvajā formā ir liels atbalsts šim jautājumam mēs gatavojam vairāk bērniem un dzimumiem paredzētas vadlīnijas, piemēram, bēr, eh, pie, pirkstu eh, nospiedumu noņemšanai, tāpat pe, eh, nepilngadības prezumpciju gadījumos, kad ir šaubas par pilngadību, tālāk pirkstu e, nospiedumu noņemšanai atsevišķās kultūrās nav pieņemts, ka sievietes rokai pieskars vīriešu roka un tā, vai citi aspekti. Mēs esam arī visai optimistiski pār monitoringa e, fórumu izveidošanu un mēs esam saņēmuši kopš op, jaunā regulējuma darbības sākuma vairāk nekā 150 ziņojumus, un e, e, slēdzieni būtu trīs. Medicīniski jautājumi ir svarīgi, un ir ieteikums izveidot obligātu medicīnisku pārbaudi. Tas pagaidām tas ir notiek tikai atsevišķos gadījumos. Tāpat eh, nepilngad, nepavadīto nepilngadīgo jautājums, eh, lai varētu garantēt bērnu vislabākajā veidā garantēt bērnu intereses, jo tas ir ļoti delikāts jautājums. Un par temis specifiski runājot dažas pozitīvas attīstības tendences. Neaizsargātu grupu noteikšana ir iekļauta šajā plānā. Ir atsevišķas procedūras hotspotos nepilngadīgajiem, cilvēku kontrabandas upuriem, patvērumu meklētājiem. Tas viss ir iekļauts operatīvajos plānos. Vega bērni, kas uh, attiecas uz riska grupā esošu bērnu identificēšanu, un gan es un konsultatīvais fórums aktīvi piedalās eh, rokas grāmatas sagatavošanā. Piekrītu izpildu direktoriem tajā, ka atbalsts meklēšanas operācijām ir mērķis, Tāpat jūs dzirdējāt vairāk viedokli pār šo jautājumu. Mēs esam stiprinājuši pamatiesību ievērošanu eh, skrīningā vai debriefingā, piemēram, eh, par pirkstu nospiedumiem runājot, mēs arī nodrošinām starpniekus un tulkus, eh, un ir operatīvie plāni visos procedūras etapos. Ir izskanējušas vairākas bažas, un mēs eh, domājam, eh, kā tos risināt. Vairāk informācija var būt nepieciešama mm, vietējā līmenī un hotspotos attiecībā uz to, kura tad ir tā lēmē iestādus, uz kuri jāatsaucās. Pa cilvēku kontrabanda jautājumiem mēs sakojam diskrētā līmenī, ir jāpieliek vairāk pūliņu šeit. Mēs esam organizējuši apmācības un apzināšanās pasākumus, bet ir šie aspekti vairāk jāievieš praksē. Tāpat ir arī jautājums par izkāpšanas vietām ārpus esošajiem hotspotiem un pamat vajadzību nodrošināšana, medicīniskās palīdzības jautājumi. Tie ir jārisina un viss grūtākais jautājums - informācija par patvērumu procedūru, kur nevienmēr ir pietiekami korekta. Tāpat cieša sadarbība ir nepieciešama pirms atgriešanās gadu, gadījumos. Tāpat trešās valsts identifikācijas misijas, kas ir jāīsteno tikai tad, kad ir pabeigta startautiskā aizsardzība. Runātāja tiek aicināta beigt savu stāšanos un tas garantē e, starptautiskās protekcijas nodrošināšanu, nepavadīt nepilngadīgu gadījumos. Mēs uzstājam uz proaktīvāku vecuma novērtiešanu tad, kad ir šaubas par to. Tāpat arī dzimuma jautājums ir vēl viena problēma. Un tagad mēs varam pāriet pie uh, jautājumiem. Atgādinu, ka 11.15 ir paredzēta balsošana un tagad e, došu iespēju uzdot jautājumus. Vispirms Roberta Mecola. Paldies priekšsēdētāji, paldies Leģerī kungam pirmkārt par detalizētām prezentācijām. Norādīšu, ka ir bijušas ļoti daudz diskusiju maltas mēdījos par jauno tēmis operāciju un cik lielā mērā tā atšķirsies no uh, iepriekšējās tritona operācijas. Un divas lietas, ko es gribētu dzirdēt precīzāk šodien. Pirmā tiec uz operāciju apgabalu. Cik tālāk uz ziemeļiem nekā tritons tas notiktu? Un kāpēc šādas izmaiņas ir notiekošas? Jūs runājāt par dzīvību, uh, glābšanu, ka tas darbotos starptautiskajos ūdeņos, bet maksimāli tū Lībijai, lai novērstu bojāizgadījumus. Otrkārt bija diskusijas par izkāpšanas vietām. Vai jūs varētu precizēt, vai tā būtu vistuvākā drošā osta vai droša vieta, visdrošākā vieta? Ka, uh, kas ir vistuvākā un kurš koordinē operāciju, kā jūs interpretējat šos noteikumus. Un visbeidzot par skaitļiem un uh, izbrauk eh, par iebraucējiem no Lībijas vairs sagaidāms uh, pieaugums. Paldies, nākošais runātājs Dievs Demērā. Paldies gan Fernandes kundzei, gan Liģeri kungam. No paša sākuma esmu sekojis, kā radās, kā pārveidojās un kā eh, turpin strādāt Frontex, tāpēc daži komentāri, kas ir eh, saistīti ar lielām šaubām par hotspotiem. Šīs administratīvās aģentūras piesaista vairākas um, uh, aģentūras Frontex, Europol, kurš šeit ir kādas ir katrai aģentūrai piekrītošās konkrētās lomas. Tālāk pārmaiņu gaitā mēs saskaramies ne tikai ar meklēšanas un glābšanas operācijām, bet arī ir jārunā par cilvēku kontrabandu, nelikumīgu zvejniecību, te terorismu ieročiem, narkotiku kontrabandu, un mēs saskaramies ar to, ko mēs varam novērtēt par kriminālās izlūkošanas jomu. Un es gribētu zināt, kāda ir Frontex loma šajā jomā, jo eh, šķiet, ka tā uh, kompetence jau ir neierobežotas. Kādas ir Frontex lomas pret Eiropolu šajā gadījumā? Paskaidrojiet man, Leģerīkungs pār ko mēs runājam juridiski, kāda ir juridiskā bāze papildus regulai, lai mēs e, runātu par kriminālo izlūkošanu. Katrā ziņā es apsveicu jūs par paveikto darbu, bet es gribu izkliedēt šīs šaubas, kuras ir ļoti pamatotas. Okay, Paldies, e, Cecīlija Kengē. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es vēlos pateikties par šiem abiem ziņojumiem. Mēs zinām, ka glābšanas un meklēšanas operācijas eh, esam tās redzējuši daudz filmās. Eh, tā ir tēmis būtiska operācija, taču atspoguļojums visai plašs taču, un arī aptvērums ir plašs, bet eh, nespēja aptvert visu vidusjūras reģionu. Jūs piedalāties 23% glābšanas meklēšanas operāciju un pārējos gadījumos mēs redzam, ka e, iesaistās NVO kuģi, kuri ar lielu risku drosmi un apdraudot paši savu drošību izteno šīs glābšanas un meklēšanas operācijā. Mans jautājums, kāda šīs meklēšanas un glābšanas operācijas, ko izteno NVO, netiks pak ļautas Eh, kriminalizē, kriminalizēšanai noziedzīgu darbību, eh, par noziedzīgu darbību veikšanu. Manā rīcībā ir informācija, ka nevis norit pozitīvi, un man ir jautājums par open arms šajā sakarā. Uh, Tālāk eh, par cilvēktiesībām. Kādas ir bēgļu tiesības tād, kad viņi ir pārtvērti no Lībijas iestāžu puses? Kā tiek garantēta cilvēktiesība ievērošanai, viņu cieņas saglabāšanai, jo ir migranti, kas ir pārtvērti, nosūtīti atpakaļ uz Lībiju? Kā ir ar tiesībām uz veselību un varbūt varētu runāt par etnopsihiatriju palīdzību personām, kuras ierodas, piemēram, šī sieviete, kura nomira pēc tam, kad mēģināja šķērsot robežu, viņa tika izraidīta atpakaļ, lai gan viņa bija septītajā grūtniecības mēnesī. Tālāk tiesības uz izmeklēšanu, vai tās tiek īstenotas personām, kuras ierodas, jo, manuprāt, šīs tiesības nereti eh, tiek iz, eh, ignorētas eh, nepilngadīgo gadījumā, vai tiek kontrolēts, vai viņiem vēl aizvien ir visi orgāni klāt, jo nereti ir cilvēku orgānu kontrabanda. Eh, tas ir pierādījies daudzos gadījumos. Helga Stīvens. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Gribētu reaģēt uz Frontex eh, izklāstītajiem skaitļiem. Uh, Ziemeļāfrikas ieceļotāji. Ir eh, dzirdēts, ka no Ziemeļāfrikas Eiropā ierodoties mazāk cilvēku. Iepriekšējā nedēļas eh, nogalē lasīju avīzē, ka domnīca Eiropas stabilitātes iniciatīva ir lēsusi, ka skaitļi tomēr turpina pieaugt. Pagājuši gadu bija 17,537 cilvēki, kas pieprasīja patvērumu tikai Bēļģijā vien, un um, šie skaitļi neturpina sarukt. Pagājušā gadā uh, Grieķu salās ir iebraucis uh, divreiz vairāk cilvēku nekā iepriekšējā gada laikā. Arī Francijā, Vācijā ir pieaudzis uh, patvēruma iesniegumu skaits. Ko jūs varētu mums pastāstīt? Vai patiešām pieaug migrantu skaits? Tas nozīmē, ka esam saskārušies ar milzīgu problēmu. Šī domnīca apgalvo, ka viena no problēmām, ar ko sastopas Itālija un Grieķija, ir tas, ka tās nevar pietiekami labi administrēt visas patvērumu pieprasīšanas procedūras. Tādēļ daudz cilvēku ir iestrēguši Grieķijā un Itālijā līdz ar to Daudziem ir zudusi pacietība. Jo cilvēki vienkārši apzinās, ka Grieķijā un Itālijā uh, viņu mm, iesniegumi netiek izskatīti pietiekami ātri, tādēļ viņi e, mēģina doties uz citām valstīm. Vai jūs man varat pastāstīt e, kaut ko par Grieķijas un Itālijas iestādēm, vai tām joprojām ir grūtības e, tik galā ar visām šīm procedūrām? Kas notiek ar ES finansējumu? Kur tas tiek ieguldīts? Jo īstenībā tas tiešām ir ļoti nepatīkami. Gribēju kaut ko dzirdēt no jums. Paldies. Mrs. Spinelli, please. Grazie, prezidents. Spinelli kundze, paldies priekšsādātāji. Es vēlos pateikties doktoram Liģeri un it īpaši doktorai Fernandesai par paveikto darbu. Un Es vēlētos jautāt, vai jums ir pietiekami resursi un personāla, lai veiktu šo lielo darbu. Un tagad daži jautājumi pēc būtības, vai tas attiektos uz Lībiju vai e, te operāciju Temīda. E, par Lībiju un Lībijas e, Sahelzonu, cik es saprotu, Lībijas atbildi, eh, glābšanas un um, meklēšanas zonu oficiāli nepastāv. To es vados, eh, to es skatos pēc datiem, kas ir pieejami starptautiskās eh, jūras aģentūras um, ja, datos Lībija ir izņemta no meklēšanas glābšanas operācijām. Tas ir nopietni, jo šī glābšanas meklēšanas, jeb besāra zona ir izveidota galvenokārt, lai mazinātu NVO kuģu darbību un lai varētu nodrošināt kontroli pār šo apgabalu. Nākošais jautājums, ko jau uzdev deputāte Medzo, tas attiecas uz izkāpšanas noteikumiem šīs drošās vietas, place of safety, saskaņā ar SAR konvenciju, vai šeit ir runa par vistuvākajām izkāpšanas vietām, kas tā ir ļoti liela atšķirība. Un trešais jautājums. Starp operācijām Triton un Temīdi bija šeit 35 tūkstoši Eh, kvadrāts eh, kilometru operāts 35 eh, jūdzes bija paredzēts operācijām, kas šobrīd ir samazināts uz 24. Tiek izmantoti gan standarta koģi, gan piepūšamie koģi, un tad, kad mēs runājam par 24 jūdžu teritoriju, lielās pie, piepūšamās laivas nereti nogrimst, pirms tās ir sasniegušas 24 jūdžu robežu. E, paldies, deputāti Grapīnī. Paldies, priekšsēdētāji, esmu šeit. Man ir pāris jautājumu abiem Frontex pārstāvjiem. Direktorkungs, pirmkārt, jūs sacījāt, ka vairāk nekā 6000 nelegālo imigrantu un terorisma risks nav samazinājies. Savukārt, nākot uz parlamentu šodien es redzēju atkal bruņu militarizētas patruļas. Man, kā Eiropietei, tas vairāk atgādina karstāvokli. Un jums, kā specializētas aģentūras pārstāvjiem, es gribētu dzirdēt jūsu priekšlikumus par to, kas būtu jādara risku, risku samazināšanai, jo jūs teicāt, ka riski nav samazināšana pār uh, Ehm, to, kā tiek nodrošināta izskāpšana, kā tiek nodrošinās atbalsts migrantiem, kā arī es gribētu zināt, kā mazināt un iznīdēt terorisma draudus. Lībe komitejā mēs runājam par jauniem mehānismiem, un tāpēc man ir jautājums Fernandes kundzei. Jūs sacījāt, ka ir sūdzību analīzes mehānisms e, par to, kā sūdzība tiek e, skatītā vai atzīta par pieņemamu. Jūs sacījāt no Eh, visām eh, sūdzījā, sūdzībām tikai piecas ir pieņemamas, tas man šķiet. Eh, man, šķi, man ir grūti saprotams. Tālāk, kā specializēta institūcija, mēs piekrītam, ka drošība ir svarīga. Uh, Frontex ir svarīga struktūra, bet ko jūs darāt Eiropas pilsoņu drošības nodrošināšanai? Jūs sacījāt, ka e, riski nemazinās, bet kāda ir patiesība uh, kopumā? Nākošais runātājs Eh, Ernests Urtasons, Veģērī kungs, mēs esam iepazinušies ar informāciju par to, ka daudzi NVO tiek apsūdzēti kriminālās darbībās. No 11 kuģiem darbojas šobrīd tikai viens kopā. Ar mums ir Oskars eh, Kams no NVO Open Arms. Un man ir daži jautājumi. Pirmais no tiem. Jūs vienmēr sacījāt, ka operāciju ietvaros nevēraties eh, atgriezt bēgļus Lībijai. Kā tas eh, varētu būt eh, iespējams, ka ir no NVO kuģa bijis jāpārvieto bēgļus Lībijas kuģi, lai tos atgriezt atpakaļ Lībijā? Tāpat arī kā. Ka Spinelli kundze jau norādīja, kā tiek eh, noteikti ierobežojumi zonām attiecībā uz jūras jūdžu skaitu. Tālāk par NVO un migrantu pārvadāšanu ir jāatbrīvo no kriminālas vajāšanas tādi kuģi, kas pārvadā migrantus. Un savukārt Eiropas likumdošanā Eh, darbības par kriminālu pakaušanu kriminālu vajāšanai ir dalība valstu ieskatā. Es gribētu dzirdēt vadlīnijas no jums, lai mēs varētu noskaidrot, un vai, eh, lai krimi, humanās palīdzības kuģi netiktu apsūdzēti krimināli. Un nāk vēl viens jautājums, vai jūsu rīcībā ir pietiekami līdzekļi, lai veiktu jums uzticēto darbu? tāpēc, ka daudzas aģentūras šobrīd saskars ar līdzekļu trūkumu sava darba īstenošanai. Paldies! Thank you, Mr. Jurek. Paldies, Jureka kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju uzdot jautājumu par uh, to, ko mēs jau dzirdējām divas reizes. Proti, ka lielākais migrantu daudzums nāk no Tunisijas. Gribēju jums pateikties par sniegto informāciju. Mēs nerunājam īstenībā par uh, cilvēkiem, kas ir ieradušies no Tunisijas vai caur Tunisiju, bet par Tunisijas pilsoņiem. Mums gan bija radies iespējas, ka Tunisija ir visnotaļ stabila valsts, kurā arābu pavasaris uh, ir pagājis mierīgi. Tādā veidā valsts ir izveidojusies par demokrātisku sistēmu. Gribēju pavaicāt, kādēļ ierodas tik daudz migrantu no Tunisijas? Kādu diagnozi jūs varētu uzstādīt? Otrkārt, vai mēs runājam tikai par Tunisijas pilsoņiem, vai arī par organizēto noziedzību? kas uh, līdzinās tam, kas notiek Lībijā un citās valstīs. Paldies! Paldies, tagad Kostas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties abiem uzaicinātajiem viesiem. Jūsu izklāsts bija ļoti izsmeļošs. Kolēģi jau uzdeva daudzus jautājumus, bet uh, man arī šis tas tomēr ir piemetināms. Uh, Tad, kad tika uzsākta temis uh, programma, es domāju, ka tas varētu būt uh, tāds ievērojams progress. Itālija cīnījās ar lielām problēmām. Mums vajadzēja nevien glābt cilvēkus uh, jūrā, bet nācās arī daudzus migrantus izmitināt Itālijā, arī piekrasts reģionā. Gribēju pavaicāt, cik daudz cilvēku ir ticis uzņemts citās valstīs, ne tikai Itālijā. Tās ir kopīgas saistības. Ir ieradušies uh, cilvēki no Lībijas, uh, tāpat arī no Tunisijas un citām valstīm. Gribēju pavaicāt, vai joprojām Itālija turpina uzņemt uh, lielāko ieceļotāju skaitu. Jūs teicāt, ka 60 tūkstoši migranti ir ieradušies Itālijā pēdējā laikā. Bet uh, esam tāpat arī dzirdējuši, ka šiem cilvēkiem tiek ņemti pirkstu nospiedumi, tos ir vieglāk identificēt, bet joprojām pastāv lielas problēmas. Es negribu iejaukties Frontex eh, kompetencēs, bet eh, pie mums ierodas ārkārtīgi daudz migrantu no Nigērijas, Eritrejas, Kodivāras. Šiem cilvēkiem tiek automātiski piešķirta aizsardzība vai notiek kas cits. Eh, šos eh, cilvēkus varētu varbūt nogādāt arī citās valstīs. Jūs arī teicāt, Lībijas iestādes esot paziņojušas, ka tās vairs nevēlas šo certifikāciju izmantot glābšanas un meklēšanas operācijās. Ko jūs varētu pastāstīt, vai jūs varētu varbūt mums vairāk informācijas piedāvāt? cilvēki, ja viņi tiek, piemēram, izglābti Eiropas ūdeņos, ir jānogādā nevis varbūt pirmajā ostā, tuvākajā, bet gan uh, drošākajā vietā. Daži vārdi arī par uh, nepilngadīgajiem migrantiem. Itālijā nesen tika uzsākta pātrināta procedūra, uh, darbs tiek koordināts dažādu pašvaldību starpā lai nepilngadīgajiem nenāktos pavadīt pārāk ilgu laiku uzņemšanas centros. Kas notiek Maltā un Grieķijā, vai visās valstīs ir ieviesta šāda pātrināta procedūra attiecībā uz uh, um, nepavadītajiem nepilngadīgajiem, vai tiek ņemts vērā visas starptautiskās procedūras? Paldies! Leģērī kungs, jūs varētu sākt ar atbildēm. Un tad došu vārdu Fernandes skundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tika uzdoti vairāki jautājumi arī par uh, izkāpšanas vietām. Runājot par tēmis. Ar Itālijas iestādēm mēs vienojāmies par Artemis darbības zonu, tas ir saskaņā ar regulējumu. Itālijas iestādes pieprasīja, lai Temis operatīvā šī darbības zona notiktu Itālijas deklarētā meklēšanas zonā. Ja mēs runājam par šiem krastā izkāpšanas noteikumiem, mēs ievērojam starptautiskās tiesības un Eiropas regulu. Regula 65 šķērsvīta 2014 attiecas uz Frontex operācijām. starptautiskajā likumdošanā, arī uh, jūras likumdošanā uh, ir jāievēro šī pieminētā regula, un, protams, tas ir uh, attiecināms uz izcelšanu uz krastā. Un ne Eiropas valstīs tas nenotiek ne Lībijā, ne Tunisijā, ne arī jau kādā citā ne Eiropas valstī, kas atrodas attiecīgajā reģionā. Ir arī izveidots koordinācijas mehānisms starp eh, jūras eh, glābšanas eh, centriem. Ir arī kontaktpersonas ICC Romā, kas ir Temis kontaktcentrs. Tas uh, atvieglo vienkāršu un raitu informācijas apmaiņu starp visām iesaistītajām struktūrām. Vai mēs um, apzinām to migrantu skaitu, kas ir ieradušies Lībijā? Pagaidām tas netiek um, piekopts. Kopš 2017. gada vasaras mēs esam novērojuši, ka nepilngadīgo skaits ir samazinājies par 60%, eh, citviet pat eh, par 70%. Ja pieminam to migrāntu skaitu, kas ierodas eh, pie mums tiešā ceļā no Lībijas. par uh, uzņemšanas centriem um, uh, un krasta apsardzes aģentūru tika uzdoti jautājumi, ņemot vērā arī juridiskas finanses saskaņā ar aģentūras darbu. Hotspotu koncepcija nav mainījusies. Tā ir saskaņā ar 2015. gada atrunāto uh, likumdošanā, tas attiec uz Grieķiju un Itāliju, balsts no zāles, bet diemžēl bez mikrofona. La komisjon Europea ha declarado exacto. Eiropas komisija ziņoja, ka tā ir administratīva struktūra, un tas tika norādīts mūsu komitejā. Uh, ja mēs runājam par operatīvo dimensiju, mm, Katra struktūra strādā savu pilnvaru ietvaros, bet, protams, ka mēs rīcību koordinējam. Ko dara Frontex? Mēs um, veicam robežu novērošanu, Ja runājam par jūras robežām, bieži vien notiek eh, meklēšanas un glābšanas operācijas. Un tad eh, Itālijas gadījumā tiek informētas atbildīgās iestādes. Iekšlietu ministrija nodot eh, pavēlu transportu ministrijai, tad, kad tiek glābtas šīs meklēšanas un glābšanas operācijas, tās koordinē jūras glābšanas operāciju centrs Romā koordinācijā ar, uh, koordinējot aktivitātes ar uh, transporta ministriju un uh, robežu apsārdzi Gvardija Kostjēra. Tiek tātad īpašas struktūras veica šīs glābšanas operācijas, ko koordinē jūrniecības koordinācijas centrs. Tad, kad eh, izglābtās personas eh, izkāpja krastā, tās nonāka uzņemšanas centros. Dažreiz gan izcelšanās krastā notiek eh, kaut kur citur, nevis pie hotspotiem, jo trūkst varbūt vietas vai trūkst attiecīgās jaudas, lai šos cilvēkus visus tur vienlaicīgi uzņemtu. Mēs, protams, vēlamies uh, pēc iespējas ātrāk šos cilvēkus apzināt, noņemt viņu uh, pirkstu nospiedumus un viņus galu galā identificēt. Aģentūrai ir jāatbalsta vietējās uh, reģionālās iestādes, ir informācijas apmaiņa, mēs uh, sarunājamies ar migrantiem, lai kaut ko vairāk par viņiem uzzinātu, lai uzzinātu, kādēļ viņi ir ieradušies Eiropā, kāda ir viņu nacionalitāte. Uh, Dažreiz mēs varam apkopot arī personas datus, ko ir iespējams izmantot um, krimināla izmeklēšanā. Dažreiz um, Intervējot migrantus, mēs uh, saprotam, ka viņi ir pelnījuši baudīt starptautisko aizsardzību. Tādos gadījumos Frontex uh, ir šie cilvēki jānosūta uz patvēruma meklēšanas iestādēm vai no nu nacionālām iestādēm, vai jāsazinās ar um, Eiropas uh, patvērumu atbalsta biroju. Jā, mūsu ierēģi, kontaktpersonas uh, saskata kaut ko aizdomīgu un ir aizdoms, ka šie cilvēki, migranti varētu būt noziedznieki, varētu būt cilvēku kontrabandisti, vai arī, ja ir pamatotas aizdomas, ka šiem cilvēkiem ir terorisma nolūki, tad uh, tie tiek pakļauti otrai pārbaužu sērijai, kur jau piedalās policijas spēki un tiesības sargājošās iestādes, kā arī Eiropola pārstāvji. Frontex ir Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūra, tai pirmām kārtām ir kompetences cīnīties arī pret uh, noziedzību, noziedzīgām aktivitātēm pie ārējām robežām, un, protams, mums arī ir jāpalīdz terorisma novēršanā. Mēs gan neesam izlūk aģentūra, mēs neesam pret terorisma organizācija. Mums tādā gadījumā ir jāsazinās ar Eiropolu un dalību valstu policiju. Mēs tad varam tālāk šos cilvēkus nodot attiecīgajām iestādēm. Personas datu apstrāde ir atļauta saskaņā ar datu uzrauga no nu, rīkojumu. 2016. gadā bija pirmais pilota projekts, ko atbalstīja datu aizsardzības uzraugs. Mēs, eh, protams, koordinējam savu darbu ar policiju un Eiropolu. Mūsu aģentūra un Frontex datu uzraugs ziņo Eiropas eh, datu uzraugām par visām ieviestajām procedūrām. Un EDPS to atbalsta. Mūsu pilnvaras saskaras arī ar uh, tiesību sargājušo iestāžu kompetencēm, runājot arī par datu apstrādi. Tādēļ ir jābūt, um, mums bija jāpieņem darbā datu um, aizsardzības um, ierēdnis, kas uh, strādātu pilnu laiku, jo uh, šādas vajadzības rodas aizvien biežāk. Tika uzdoti arī jautājumi par tēmis, ka operācijas neatiecas uz pilnīgi visu vidusjūras teritoriju. Lībijā notiekošais, protams, mums nevieša pārāk daudz cerību. Vidusjūrā ir trīs operācijas, ko ir um, uzsākusi Frontex, Temis, kas pirmām kārtām ir Itālijas pārziņā, joprojām Poseidons Grieķijā darbojas, kā arī Indalo, eh, ko vada Spānija. Sākumā Indalo bija tāds sezonas raksturs vasarā, bet eh, Tas arī zināmā mērā atbild uz eh, uzdoto jautājumu par ierašanos citās dalību valstīs. Ņemot vērā visus šos apsvērumus, Itālija joprojām uzņem vislielāko migrantu skaitu, vai precīzāk sakot, tajā ierodas vislielākais migrantu skaits, otrajā vietā atrodas Grieķija, trešajā Spānija. Ieceļotāju skaits Spānijā arī turpina pieaugt. Uh, Līdz ar to vienojāmies ar spāņu iestādēm. Indalo uh, piešķir tādu pastāvīgu raksturu. Mēs uh, sadarbojamies ar visām dalību valstīm, ir arī Eirosūra Mēs uh, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai garantētu pēc iespējas raitāku informācijas apmaiņu, ja uh, kaut ko uzzinām arī glābšanas un um, meklēšanas operāciju laikā. Diemžēl Lībijā notiekošais, jā, protams, es uh, iepazīstos ar informāciju, no atklātiem informācijas avotiem operācija Lībijā nav. Mēs uh, pēc labākās sirdsapziņas mēģinām palīdzēt uh, arī izveidot kaut kādas struktūras Lībijā, bet jābūt pietiekami pieticīgiem, jo tas ir patiešām tāds ļoti apjomīgs uzdevums. Un Lībijā migrantu uzņemšanas un izmitināšanas uh, iespējas, protams, neatbilst uh, tiem humanitāriem standartiem, kas ir cieņā Eiropas Savienībā. Ja runājam par patvērumu meklētāju skaitu, tiesa, ka ir pieaudzis, precīzāk sakot, ir ļoti daudz um, patvērumā prasību, kas ir iesniegtas uh, daudzās ES dalību valstīs. Uh, esam pat saskārušies ar zinām paradoksu, ar ko tad tas īsti ir izskaidrojams. Nelikumīgu robežu čēršošanas gadījumu skaits pie ārējām robežām samazinās. Es jau minēju par 60% mazāk pērn. Par Eiropas Savienības runāju. Tomēr dalību valstis mūs ir informējušas par pieaugušu patvērumu iesniegumu skaitu, patvērumu prasību iesniegumu skaitu. Tam varētu būt vairāki cēloņi. Mēs varētu runāt par eh, personām, kas jau ir Eiropas Savienībā, Mēs varam runāt arī par tās augto sekundāro eh, pārvietošanos no vienas dalību valsts uz otru, bet tas neieslēdz iespēju, ka visas nelegālās robežas čēršošanas vienkārši nav apzinātas. Ir varbūt kādi vēl neapzināti robežas čērsošanas eh, ceļi. Visu šo iemeslu dēļ eh, mēs varētu tā tad arī uh, saskarties ar augstāku patvērumu pieprasījumu iesniegumu skaitu. Jārunā atkal par operatīvo pusi. Mēs eh, runājam, ka varētu būt tāda problēma, ka ieceļotāji izmantotās gumijas laivas varbūt nenonāk eh, šajās meklēšanas un glābšanas zonās, bet tad, ja notiek glābšanas operācijas jūrās, tad eh, netiek ievērots šīs operatīvās zonas robežas. Piemēram, ja notiek uh, narkotiku kontrabanda ārpus operatīvās zonas, mēs nevaram iejaukties. Uh, Bet, ja notiek glābšanas operācijas jūrā un kāds uh, glābšanas koordinācijas centrs ziņo uh, par um, to, ka ir kāda laiva radarā parādījusies, mēs varam doties uz šo zonu un, protams, uh, veikt meklēšanas un glābšanas operācijas, tajā skaitā glābjot migrantus, nogādājot viņus drošā vietā, drošā ostā vai nu saskaņā ar 656 2014 regulu vai arī saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ja glābšanu nekoordinē uzņēmē valsts, piemēram, Itālija, bet gan kāda cita ES dalība valsts, tādā gadījumā mēs vienkārši dosimies uz turieni, kur ir jādod saskaņā ar koordinācijas centra sniegto informāciju. Runājot par mūsu aģentūras darbu, mēs nesam specializējušies uh, kontraterorismu pasākumos, to jau pieminēju. Uh, Mums gan ir pietiekami liels kompetenci diapazons, bet ja mēs runājam par galvenajiem terorisma cēloņiem, tie ir daudzskaitlīgi un nevienmēr tie ir eh, saistīti ar robežu pārvaldību. Ja runājam par robežu aizsardzību, protams, mums ir jāstrādā pēc labākās sirdsapziņas, garantējot uh, augstu uh, drošības līmeni pie mūsu robežām, lai nebūtu nereģistrētu robežu šķērsošanas gadījumu. Daži jautājumi izskanēja arī par NVO lomu un par dalībvalstu izstrādātajām vadlīnijām. Ir ētikas kodeks, kuru pieņēma Itālija pērn vasarā Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju daudzas NVO piekrita šo ētikas kodeksu parakstīt un sadarboties ar Itāliju. Pirms kādiem diviem gadiem Grieķijā um, arī bija situācija, kas uh, pieprasīja to, kas pierādīja to, ka ir nepieciešams šāds ētikas kodeks. Tādēļ ir jāievēro konkrētas vadlīnijas, ja mēs runājam par sadarbību starp NVO un tiesību sargājušām iestādēm. Lūdzu, mēģiniet tomēr ātrāk izteikties, saka priekšsēdētāji kungs, jo arī jūsu kolēģei ir vēl jābūt iespējai izteikties. Par Tunisiju uh, izsakoties, um, vismaz puse no migrantiem, kas ierodas no šīs valsts, ir tunisieši, bet ir arī uh, migranti no uh, Zemsahāras Āfrikas, kas izmanto Tunisiju kā tranzītu valsts, lai ierastos Eiropā, ir bijuši arī uh, vairāk drošības apdraudējumi un labi zināma eh, Brītu avīze pirms kāda laika uh, informēja sabiedrību par notiekošo šajā sakarā. Kas notiek pēc reģistrācijas um, uzņemšanas centros, jeb hotspotos? Pēc reģistrācijas migranti, kam pienākas starptautiskā aizsardzība, var uzsākt uh, patvērumu pieprasīšanas procedūru, uh, bet um, ekonomiskie migranti, kam aizsardzība nepienākas vai arī kam nav nekādu citu humanitāru iemeslu šeit ierasties vai kam arī nav um, paredzēta ģimenes atpakaļ. Atkal apvienošanās tiek nosūtīta atpakaļ uz izcelsmes valsti, ja tā tiek uzskatīta par drošu. Uh, Tas visā visumā ir viss, ko es gribēju pateikt, un, protams, es negribu arī laupīt laiku savai kolēģei Imakulādai. Paldies! Paldies, manuprāt, uh, mums uh, bija pietiekami daudz laika, lai sniegt atbildes, un man liels prieks par to, parasti mums trūks laika. Tagad Fernandes kundze, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, es gribētu īsi atbildēt uz jūsu jautājumu par tiesībām uz veselības aprūpu un izglītību. Uh, un uh, kontrabandas izplatību uh, šajos te uzņemšanas centros uh, un mūsu darbā vispār. Mēs patiesībā dažkārt izmantojam medicīnas personālu, bet mēs neesam atbildīgi par medicīnas aprūpi cilvēkiem, kas ierodas. Tas ir jānodrošina uzņemšanas dalība valstī. Protams, tas ir jautājums, kas uh, mūs ļoti satrauc, un mēs arī koordinējam uh, ļoti aktīvi darbību šajos jautājumos. Kas attiecas uz uh, grūtniecību un atpakaļ nosūtīšanu, šis jautājums visu laiku parādās. Pavisam nesen tas arī vairāk kārt parādījās. Tas arī tiks apspriests uh, konsultatīvajā fórumā, apspriežot vadlīnijas, jo īpaši attiecībā uz šajām te uh, situācijām, kad cilvēki ir neaizsargāti, nav nekāda standarta uh, par to, vai sieviete var tikt nosūtīta atpakaļ vai nē, ja viņa ir uh, uh, grūtniecības stāvoklī. Un mums ir jāpanāk uh, vienošanās par eh, to, kā tad rīkoties par attiecību uz izglītību. Tas ir tas pats. Mēs neesam atbildīgi par izglītības jautājumiem, un patiesībā mēs pat neesam klāt eh, tajās zonās, kur varētu atrasties nepavadīt nepilngadīgie, un tas bija vēl viens jautājums, kuru uzdeva Kostas kundze. Mēs tur nedarbojamies, mēs vienkārši um, veicam uzņemšanas un reģistrācijas procesu. Uh, sniedzot uh, sākotnēju atbalstu um, iestādēm, kas veic uh, uzņemšanu un pirkstu nospiedumu noņemšanu. Un arī identifikācija ir svarīgs aspekts, uh, ir jādod prioritāte šiem te cilvēkiem. Un kā jau es minēju, kontrabanda ir ļoti aktuāls uh, jautājums. Mēs konstatējam, ka tā ne tikai uh, nepārstāja um, mūs satraukt, bet uh, tas viss vēl vēršas plašumā arī orgānu kontrabandu. Piemēram, runājot par sūdzību mehānismu, es piekrītu, ka sistēma nav vēl pieteikama attīstīta līdz uh, līmenim, kādu es gribētu redzēt. Mums ir uh, uh bijusi kavēšanās uh, pieņemot darbā cilvēku, kas varētu uh, atbalstīt mūsu komandu šīs sistēmas izstrādē. Vispirms mēs gribējām uh, izveidot mūsu iekšējās procedūras, lai tās nostiprinātos pirms mēs uh, sākam darboties uz ārpus, un tagad ir pienācis laiks to darīt. Cerams, arī sūdzības tiks iesniegtas, un man ir vairāk materiālu, ko atstāšu jums šeit, ko varat izpētīt. Mēs tiešām vispirms uh, gribējām izveidot mūsu iekšējās struktūras un pēc tam um, aicināt izmantot šo sūdzību mehānismu. Uh, bet 19 eh, eh, sūdzības droši vien neatspoguļo realitāti. Un tad bija vēl viens jautājums par eh, resursiem. Es sapratu, ka bija virkni jautājumu. Šobrīd manā komandā mēs esam seši cilvēki, ieskaitot mani. Uh, Vēl viens eh, cilvēks atbalsta operācijas, un mums ir konstitutīvā fóruma sekretariāts, kas strādā tikai fórumam, un tad ir sūdzību mehānisma asistents plus eh, mans asistents un administratīvais asistents. Tātad mēs esam tikai seši, un eh, ir vēl trīs cilvēki, trīs asistenti, kas ir gaidām šogad. Uh, tad būsim deviņi, bet tas nekādā ziņā neatbilst uh, tam, cik cilvēku vajadzētu, lai pildītu šos uh, pieaug, pienākumus, kuri ir gājuši plašumā, nodrošināt pamatiesības. Fernandes kundze, paldies. Spinelī kundze, jums bija īs papildu jautājums? Jā, nē. Es gribētu uzdot jautājumu. Man ir pavisam īsts jautājums Leģērī kungam, un varbūt es pareizi nesadzirdēju visu, ko jūs teicāt atbildēs. Es gribēju vienkārši uzzināt, vai jūs apliecināt to, apstiprināt to. Tātad šī um, meklēšanas un um, glābšanas zona Lībijā, ka tāda nepastāv. Ž, ž... Jā, es atbildēšu franču valodā. Jūs eh, jautājat man franciski, paldies par to. Nē, es neuzskatu, ka tas būtu sasniegts eh, šī te, te Lībijas SR zona. Ir vienpusēja deklarācija 2017. gada vasarā, tā tika sniegta, kas eh, radīja zināmu situāciju, par kuru nespēju tā īsti izteikties, nespēju to novērtēt. Katrā gadījumā šajā zonā mēs redzam, ka ir um, dažkārt Lībijas krasta apsardzes uh, personāls, kas uh, uzrauga situāciju jūrā, nodrošina drošību, bet operacionālā plānā nav kontaktu starp uh, Frontexu un Lībijas krasta apsardzi. Uh, bet es to neuzskatu par kaut ko tādu tiešām jau sasniegtu, īstenot un pabeigtu. Katrā ziņā mums ir eh, Eiropas projekts veidot koordinācijas centru eh, Tripolē, lai nodrošinātu drošību jūrā, un šis eh, drošības centrs ir projekts, kuru finansē Eiropas komisija. Itālija pie tā strādā ar Eiropas fondu starpniecību, un Itālija vēlējās, lai Frontex varētu uh, ar Itāliju sadarboties eh, ekspertīzes ziņā, runājot par krasta apsardzi, EUBAM misija Lībijā, civilā misija no Eiropas Savienības puses arī ir saistīta ar šo projektu, kuru finansē Eiropas komisija. Liels paldies, Ležērī kungs un uh, Fernandes kundze, un paldies kolēģiem par ļoti būtiskiem jautājumiem. 11.15 sāksim balsošanu. Paldies! Colleagues, if you're ready, we can begin. Kolēģi, ja jūs esat gatavi, mēs varam sākt. Katrs eh, lūdzu apsēdieties savā vietā. Um, usual, all... Kā parasti, balsosim elektroniski. to prevent injuries, I'll just wait till some colleague... Lai nevienu nesavainotu, pagaidīsim, lai cilvēki apsēžas, nesteidzieties. And we will begin. Un tad sāksim, jo es zinu, ka cilvēkiem ir jāpaspēj uz vilcienu, uz lidmašīnu. Tūlīt jau sāksim. Okay, so... Labi, tātad, kolēģi, sāksim ar pirmo balsojumu. Tas ir atzinuma projekts Trankomitejai, tas ir Skripeka kunga atzinums par ceļu lietotāju nodevu, elektroniskās iekasēšanas sistēmas savstarpējo izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārobežu apmaiņas veicināšanu savienībā. Tā ir pārskatīšana. Balsojums Trānu komitejā būs 24. maijā. Skripeka kungs, vai jūs gribat izteikties? Nē? Tad mēs varam balsot, vai visi Vai visi ir apsēdušies un ir gatavi balsot? No, tired. It's just before Easter, you know. Jā, es vienkārši esmu saguris, drīz būs lieldienas. Jā, jums patīk, ka es tā agresīvāk um, vadu sēdi. Sākam balsot par um, 22. grozījumu. Beidzam balsot. Vēl joprojām balsojam. Labi, balsojam. Varat balsot vēl. Lūdzu, apsēdieties visi. Paldies. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl visi nav nobalsojuši. Vai visi ir nobalsojuši? Labi, visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 23. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot. 34., 35. un 36. grozījums. Visi kopā balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 40. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums sastais eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts septītais. Pa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais par. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais uh, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Vienpadsmitais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 12. Uh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48 par, 2 pret un 4 atturējušies apsveicu referentu. So, colleagues, we can now move to the votes Kolēģi, tagad varam pāriet pie uh, eh, Helgas Stīvens ziņojumā par konvenciju par terorismu novēršanu. Un pirms balsojuma Helga Stīvens gribētu nākt klāt ar īsu paziņojumu. Okay. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Nesen uh, Libe komitejas uh, sēdē es vaicāju par to, kāda ir šī juridiskā saskaņa starp padomi un komisiju. Es uzskatu, uh, ka uh, padomes nostāja ir nepieņēmama. Tādēļ es arī uh, sarīkoju ēnu referentu sēdi, lai vienotos uh, dažādu politisko grupu starpā. Mēs vēlamies arī uh, šeit pievienot vairākus juridiskas atsauces. Es ceru, ka visām grupām tas būs prātam un jūs balsosiet par abiem ziņojumiem. Paldies! Let's proceed to the vote. Pāriem pie balsošanas. Pirmais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Galīgais balsojums personāls. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 47 pār 5 pret, neviens nav atturējies. Apsveicam referentu. Pāriem pie nākošā ziņojuma, kas ir atkal Helgas Stīvens ziņojums par papildu protokolu konvencijai par terorismu apkarošanu. Informēju jūs, ka tas ir saistāms ar darba kārtības 13. punktu. Uh, Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums. Beidzam balsot. Ceturtais grozījums. Pieņemts. Eh, ceturtais grozījums. Balsojam ceturtais. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums personāls. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49 balsis par 5 pret neviens nav turējies. Apsveicam referenti. Tagad, kolēģi, mēs varam pāriet pār divām psihoaktīvām uh, vielām un kontrolas pasākumiem. Šeit bija runa par septiņām konsultācijām, kur septiņi ziņojumi projekti ir iesniegti, un pēc uh, ANO lēmumu piecam no šīm substancēm automātiski tiek iekļautas Eiropas Savienības narkotiku uh, Eh, definīcijā. Līdz ar to padoma informē parlamentu, ka nav nepieciešamības pieņemt lēmumus attiecībā uz šīm substancēm. Parlamenta atzinums eh, tomēr ir pieprasīts attiecībā uz divām atlikušajām substancēm. Vai referents vēlas izteikties? Nē. Es ļoti ātri E, nolasīju, bet jūs varat izteikties, ja vēlaties. Nē, tādā gadījumā pāriem pie balsošanas. E, referenti ir Maite Pagrantunturisa un galīgais balsojums ir personāls. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 53 balsis par vienu pret. Neviens neaturas. Apsveicam referenti. Okay, Nākošais ir otrais NPS fails, 16. darba kārtības punkts, un mēs atkal varam ķerties pie balsošanas, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 52 balsis par vienu pret. Apsveicam referentu. Yes. Okay, so, so colleagues, we come to... O 22. punkts, kolēģi. Tas attiecas uz kandidātiem uz EPPO nolasu, ka Eiropas um, prokuratūras biroja izmantošanai 2020. gadā sagatavošanas darbi ir sākušies attiecībā uz atlasi un darbā iecelšanu saskaņā ar 43. pantu ir nepieciešams atlases panels, kas sastāv no 12 locekļiem, kas būtu bijušie justīcijas un revīzijas palāts, tiesas un revīzijas palāts locekļi, augstāko tiesu locekļi un kompetenti juristi. Vienu no personām piedāvā Eiropas parlaments. Pēc Lībē koordinatoru lēmumiem tiek piedāvāts izvirzīt vienu no kandidātiem grupas piedāvā. Nolasu alfabētiskā kārtībā Candido Conde Pumpido, Rashida Dati, Eva Jolie, Antonio Mura, Marius Vorniceanu. Kandidātu saraksti ir saņemti un informācija par viņu biogrāfijām ir pieejama. Balsojums notiks elektroniskais klāti, kandidāti e, tiks likt uz balsojumu secīgi viens aiz otrā alfabētiskā kārtībā. Lūdzu, balsojiet pār tikai vienu kandidātu, e, pārējos gadījumos jūs balsojat pret vai atturaties. Tas atcerieties, ka jūs varat balsot tikai pār tikai vienu kandidātu un varat atturēties pārējos balsojumus. Lai atturētos no pārējiem, jūs to darat proaktīvi. Proaktīva atturēšanās nozīmē vai nu jūs balsojat pret vai atturaties, vai visi saprot, jūs nevarat nebalsot, kas būtu normāla atturēšanās, bet Eiropas parlamentā ir jāturas proaktīvi. Tas nozīmē, kaut kas ir jādara, lai apturētos. Uh, okay, so Tā tad jūs drīkstat balsot par tikai vienu no personām. Vai viss ir gatavi? Vai man ir jānolasa vēlreiz eh, kandidāti? Es nolasu kandidātu vārdu un pēc tam jūs balsojat alfabētiskā kārdī, kārtībā. Kandidu konde pumpīdu. Balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. No. Okay. Second... Otrais kandidāts - Rašida Datī. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem. Eva Žolī, trešais kandidāts. Sākam balsot.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 everyone. So the elected person. Ievēlētā persona ir Rašida Datī. So we have now, we go to the next, colleagues, we proceed to the next. Nākošais balsojums. Kas attiec uz mēdīju plurālismu un brīvību Eiropas Savienībā, referenti Barbara Spinelli. Vai referenti vēlas teikt kādu vārdu? Nē, paldies. Paldies, Barbara. Dievs Demērā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos izteikt savu noraidījumu attiecībā uz Spānijas piemanīšanu motīvis klāstā, uzskato par netaisnīgu, dezinformējošu, nepareizu. Okay, that, that noted, Paldies, un tagad pāriesim pie balsošanas. Pirmais kompromiss. Beidzam balsot pieņemts. 92. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 93. grozījums. Nor, eh, beidzam balsot. Pieņemts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. 101. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 104. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 112. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 113. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Pa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 134. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 135. Sāk, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 136. Sākam balsot. Beid, e, beidzam balsot. Pieņemts. 15. E, no kulta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 147. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 152. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 168. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 169. Sākam balsot. Beidzot balsot. Pieņemts desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16. paragrāfs no kulta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 193. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. A kompromiss. Sākam balsot. Atvainojiet. 13. ir pieņemts. 13. A sākam balsot. Viss darbojas lēni šodien. Piedodiet, ka iekārtas darbojas tik lēni. Pieņemts. 13. A. Tas jau bija 13. A. Mašīna tūlīt nenāks. 197. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 201. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. paragrāfs no kulta. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 212. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 214. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 215. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 209. Sākam balsot. 219. Beidzam balsot. Pieņemts 220. Sākam balsot. Beidzam balsot.

Beidzam balsot. Pieņemts. 224. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 226. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 227. pieņemts. Citējumi. Pirmais grozījums. Beidzām balsot, pieņemts otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sestais un septītais. Identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 13. Sākam balsot. noraidīts 14. De, nu, beidzam balsot. Noraidīts 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi pie 15. kompromiss. Beidzam balsot. 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Redīts 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. un 70. identiski. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 78. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 80. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 82. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jūrī paragrāfi 8. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts devītais paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15. jūrī paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Skult paragrāfi. Sastais. Beidzam balsot. Pieņemts 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22. paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kulta paragrāfs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un galīgais balsojums personāls. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 43 pār 3 pret 1 saturas. Apsveicam referentu. Mr. Jurek, do you have a point of order? Jūreka kungs par procedūru. Paldies. Mēs šeit esam mazākumā. Paldies. Paldies, Jūrek kungs. Colleagues, that's the end of... Kolēģi, esam beiguši balsošanu. Nākamā sēde būs 9. aprīlī. Esam beiguši darbu, šo sēdi un visiem novēlu jaukas eh, lieldien brīvdienas. Paldies! A well-deserved break, if you're as tired as I. Pelnīta atpūta. Ja jūs esat tikpat eh, noguruši kā es, tad jūs noteikti esat to pelnījuši. Paldies!